Mēs neiestājāmies tik ļoti pret šīm pārkāpumiem vēlēšanās. Eiropas Savienībai vajadzētu skaidri šos jautājumus definēt. Zalevska kungs. Šī bija svarīga nedēļa Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībām. Pozitīva nedēļa šai ziņā.